atkal pārēju uz angļu valodu. Nākamais darba kārtības punkts ir Danutas Marijas Hubneres ziņojums - iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu. Pirmais runātājs būs referente pati. Hubners kundze, jums vārds. Thank you. Lies paldies priekšādātāji. Iesākumā gribētu teikt, lūk, ka saskaņā ar 140. parlamenta reglamentu pantu Eiropas parlamenta priekšēdātājs var parakstīt iestāžu nolīgumu pēc tam, kad to ir izvērtējusi atbildīgā komiteja, kas atbildība par konstitucionālajām lietām parlamentā, un kad šādu rekomendāciju no komitejas ir apstiprinājis parlaments. Mans ieteikums parlamentam ir apstiprināt jauno iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanu un lūgt parlamentu priekšādātāju to parakstīt. Pašreizējais nolīgums par likumdošanas procesu tika pieņemts 2003. gadā, un tas vēl tika noslēgts vēl pirms lielās paplašināšanās, kad, vēl, kad bija tikai 15 dalībvalsts Eiropas Savienībā, un pirms stājās spēkā arī Lisabonas līgums. Parlaments atkārtot aicināja 2003. gada nolīgumu pārskatīt sarunu gaitā grozā, grozot, ņemot vērā jauno ietvaru, ņemot jaunā vērā Lisabonas līguma noteikumus, konsolidēt paraugu praksi, tā lai šis nolīgums būtu atjaunināts un atbilstu pašreizēji izpratnē par labāku likumdošanu kā darbu kārtības procesu. Un tāpēc 2015. gada janvārī jaunievēlētā Junkera komisija apsolījās likt priekšā eh, priekšlikumu par jauno iestāžu nolīgumu starp trim iestādēm Eiropas parlamentu padomi un Eiropas komisiju. Konstitucionālo lietu komiteja deva savu ieguldījumu, izstrādājot Eiropas parlamenta nostājas sarunām attiecībā uz 2006. gada nolīgumu pārskatīšanu. Tas notika aprīlī pagājušajā gadā. Pēc tam priekšādātāja konference apstiprināja priekšādātāja priekšlikumu, ka Gijs Ferkovštads būs parlamenta vadošais sarunu vedējs sarunās par iestāžu nolīgumu un darīs to cieši sadarbojoties ar jūri komiteju un uh, eh, konstitucionālu lietu komiteju. Uh, Un visbeidzot, 16. decembrī priekšādātāja konference apstiprināja jauno nolīgumu un rezolūciju par šo nolīgumu, ko pieņēma AFCO komiteja. Un balsojums plenārsēdē notiks rīt. Tur pausta vispārēji atzinīga, atzinīgs vērtējums attiecībā uz panākto, turklāt arī tiek lūgts izvērtēt šīs jauno nolīgumu ietver, ietekmi uz ietveru nolīgumu un citiem iestāžu nolīgumiem. Uh, E, vienkāršojot virkni procedūru, tiek identificēti virkne jautājumu, kuriem ir vajadzīgs tālāks darbs, tālāks, e, tālāka izstrāde. Iesaka apstiprināt šo nolīgumu un paredz AFCO mandātu iz, izpētīt eh, grozījumus, iespējamo interpretāciju reglamentā, kas būs nepieciešams, lai šo nolīgumu īstenot. Ļaujiet man pieminēt pāris atsevišķus elementus, ko Eiropas parlaments uzskatīja par īpaši no svarīgiem attiecībā uz jaunā nolīguma saturu. Nu, te, protams, runājam par to, ka šeit runa par daudzgadu e, plānošanu, un komisijai līdz ar to ir jāsako parlamenta likumdošanas iniciatīvām, piedāvājot attaisnotu e, viedokli tajos gadījumos, kad likumdošanas priekšlikumi tiek atsaukti te runājam par labākiem likumdošanas instrumentiem, kas svarīgi, lai, ietver, lai likumdošanas procesu padarītu par pārskatām. Un tas ir arī ietekmes novērtējums jautājums. Ietekmes novērtējumam jābūt visaptvarošam un līdzsvarotam. Tam jāņem vērā arī e, tas, cik maksātu šāda tiesība akta nepieņemšana. Pārbaudas process eh, arī ir ārkārtīgi svarīgs mums parlamentam. Ietekmes novērtējums nedrīkst aizstāt politisko lēmumu pieņemšanas procesu tāpat laikā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Nedrīkst izvēlēties arī tikai kaut ko, kas eh, komisijai šķiet vēlams. Jāņem vērā pārliecīga regulējuma risks un administrācijas sloga pieaugums attiecībā uz MVU, piemēram. Ja runājam par deleģētajiem un īstenošanas aktiem, mēs esam pavirzījušies uz, pie, uz priekšu, bet parlaments cer, ka varēs panākt strauju vienošanos starp iestādēm par atbilstīgiem kritērijiem, kas ļaus sakārtot deleģēto aktu sistēmu un īstenošanas aktu sistēmu un tādējādi atrodotiem īsto vietu Lisabonas līguma ietvaros paredzētajā procesā. Jaunais iestāžu nolīgums eh, sat tika izpētīts un AFCO šī procesa laikā identificēja virkni problēmu jautājumus, pie kā būs vēl jāstrādā. Šie jautājumi tiks pakļauti tālākajai analīzē, tas notiks kopējā pašenstības ziņojumā, ko sagatavos AFCO komiteja un jūrī komiteja. Mēs paļaujamies, ka jaunais iestāžu nolīgums par labāku likumdošanu būs svarīgs instruments, kas ļaus izveidot pārskatāmākas attiecības starp iestādēm. Uh, ar mērķi nodrošināt labāku likumdošanas procesu, kas, protams, ir Eiropas pilsoņu interesēs. Paldies par uzmanību. Un tagad priekšādātāja saka ar prieku došu vārdu ministram Henis Plašārta kungam. Viņš savulaik bija mūsu kolēģis, nu tas gan bija, nu jau pirms vairākiem gadiem. Ministras skundze, gan es plašēts skundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, man liels prieks atkal būt apakā šajā parlamentā. Vicepriekšsēdētāji, kungs, godētie deputāti, šīs ir debats par kurās mēs, kā institūcijas, kā iestādes, esam sanākušas kopā, lai nostiprinātu mūsu sadarbību. Man ir prieks, ka mēs esam spēruši šādu soli uz priekšu savās starpiestāžu attiecībās. Ar šo jauno nolīgumu mēs esam kopīgiem spēkiem izveidojuši noteikumu kopumu par to, um, kā veidot labāk likumdošanu mūsu biznesiem un iedzīvotājiem. Es neatkārtošu šī te nolīguma saturu, bet pieminēšu dažus, saturu, dažus punktus, kas to demonstrē. Mums būs kopīgas diskusijas par likumdošanas prioritātēm un izvēlēsimies tās, kas saskaņā ar trīs iestāžu viedokli. Uh, tiek uh, uzskatīts par uh, svarīgākajām tuvākajā gadā. Eiropas Savienība tiek uztvert kā sašķēlt vienība, un tāpēc ir uh, svarīgi parādīt vienotību, jāparāda signāls, ka mēs esam vien, strādājam vienota mērķa vārdā un vēlamies kopīgiem spēkiem risināt problēmas. Attiecībā uz ietekmes novērtējumu esam vienu, vienas prātis, ka, ir jā, ka likumdošanai jābalstās uz, lab, uz labu informētību pieņemot lēmums un nedrīkstam būt pārāk tehnokrātiski. Mums kā līdzlikuma devējiem ir pienākums pilsoņu priekšā uh, raudzīties, lai tad, kad pieņemam lēmums, mums ir pieejama visa, visa iespējamā informācija, un mēs šo informāciju ņemam vērā. Šajā sakarībā liels uzsvers pareizā kārtā ir likts uz to, lai īpaši ņemtu vērā MVU, jo MVU ir vissvarīgākie uzņēmumi izaugsmas veicināšanai Eiropā. Tāpat ir jādomā par to, kā samazināt administratīvo slogu un mazināt birokrātiju komisiju pilnībā piekrīt eh, nolīguma ietveram un ši, šo programmu nedrīkstētu uztvert tikai kā tādu, kas skar tikai likumdošanu un standarts. Te ir runa par eh, to, kā padomāt eh, septiņkārt pirms mēs ķeramies klāt jaunai likumdošanai. Mēs esam priecīgi, ka arī šī parlamenta rekomendācijas ir iekļauts, un tas palīdzēs mums organizēt labāk savu darbu. Tas būs kopīgs pamats mūsu diskusijā par to, kā mēs varam nodrošināt, lai likumdošana atbilstu mērķim, bet ne, vienlaikus neuzliek pārmērīgus slogus iedzīvotājiem un uzņēmumiem un administrācijā. Mums tā, mēs esam vienojušies arī, ka jābūt mūsu darbam caurskatāmākam pilsoņu labā, un šeit es gribētu uzsvērt, uh, ka būs kopēja databāze attiecībā uz likumdošanas failu statusu. Tas varbūt var izklausīties pēc tehniska jautājuma kādam no jums, bet uh, tas ir svarīgi, jo cilvēkiem ir jāspēj saprast, kā mēs strādājam. Līdz ar to aktīvāka kopēja komunikācija ir uh, ļoti svarīga. Un vēl, kas ir ļoti būtiski padomi, un uh, par, parlaments ir vienojušies par vairākiem punktiem, kur mēs kā līdzlikumdevēji varam uh, vairāk sadarboties. Piemēram, izstrādāt likumdošanu un nodrošinot uh, likumdošanas kvalitāti un aizstāvot, uh, respektējot institūciju prerogatīvas. Un tāpēc ir labāk sanākt kopā, lai saprastu, kādas tad ir problēmas un uh, kas var atvieglot sarunu. Šajā kontekstā es gribētu paust gandrījumu par konstruktīvo pieju gan no parlamenta, gan komisiju puses. Uh, izstrādājot pasākums, lai vairot uzticību dalību valstīm attiecībā uz deleģēto aktu izmantošanu. Priekšsādātājs esmu pārliecināta, ka šī ka šis nolīgums palīdzēs nodrošināt, ka mums ir ietvers un atmosfēra, kas atvieglos eh, sarunas, lai meklētu konstruktīvus risinājumus mūsu kopējām problēmām. Un tik tiešām mēs visi ļoti labi apzināmies, ka nolīgums ir kompromisa rezultāts, un ne visi jautājumi ir eh, tādi, kas pilnībā apmierina katru no institūcijā. Eh, dažos punktos, protams, ka mums nācās piekāpties, un tas viss skar arī līdzsvars starp institūcijām. Taču es domāju, ka šis te labais, godīgais līdzsvars ir sasniegts. 15. martā cerams, ka šis eh, nolīgums oficiāli tiks uh, pieņemts vispārējo lietu padomē. Mēs eh, tagad mums ir eh, jāķers no vārdiem pie darbiem, lai eh, palīdzētu mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Prezidentūra uzskata, ka padomas darba kārtībā ļoti svarīgi ir sekot līdz kā šis process iet uz priekšu, un tāpēc mēs arī organizēsim savu darbu saskaņo, saskaņā ar to, uh, un arī pavarot iespējas trīspusējām sarunām par igad prioritātēm. Domāsim par īstenošanu, bet prezidentūra tāpat arī īpaši uzmanību pievērsīs tam, kā tiek īstenoti uh, ietekmes novērtējumi un, uh, jā, prezidentūra arī gatavojas īpašu uzmanību pievērst caurskatāmības jautājumam. Nobeigumā es gribētu uzsvērt, ka prezidentūra un padomu, protams, strādā, strādās, mm, turpinās strādāt ciešā sadarbībā gan ar parlamentu, gan Eiropas komisiju, lai nodrošinātu efektīvu šī svarīgā nolīguma īstenošanu un piemērošanu. Paldies! Paldies, un tagad es došu vārdu komisāram Timermans kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Tad, kad mēs panācām vienošanos par šo jautājumu decembrī, es nebiju tā pilnīgi viensprāts. Es priecājos, ka mēs esam nonākuši pie nolīguma, kas mums palīdz spērt vairāk sojas uz priekšu, bet man personīgi būtu gribējies redzēt tādu ambiciozāku nolīgumu daudzās jomās. Bet jūs jau zināt, reālā situācija bija tāda, kā bija, un eh, nebija iespējams pārliecināt cilvēkus panākt vēl solīt priekšā, bet es domāju, ka tas, par ko vienojāmies, joprojām ir daudz labāks risinājums nekā tas, kas mums bija iepriekš, un tāpēc raudzīsimies uz šo situāciju kā uz pa pusē pilnu glāzi, nevis pustukšu. Mums ir nepieciešams viss politikas cikls, mums bija jāpārskat pilnīgi visu eh, procesu, kas skar trīs institūcijas, bet visas trīs institūcijas nebija apmierināts ar esošo situāciju, un tāpēc vēlējāmies uh, ieviest uzlabojumus. Pieminēšu tikai dažus no tiem, un vēlreiz es gribētu atkārtot, ka te ir trīs dažādas perspektīvas, un uh, neviens no mums nav saņēmis par 100% to, ko vēlējās. Bet gribētu uzsvērt dažus no rezultātiem, kas, manuprāt, ir būtiski un jēgpilni, runājot par īstenošanas aktiem un deleģētajiem aktiem priekšlikumā, priekšlikumā vajadzētu atvieglot sarunas starp līdzlikuma devējiem un uh, likvidēt situāciju, ka ir strupceļš darbā pie daudziem svarīgiem jautājumiem. Deleģēto tekstu un īstenošanas aktu tekstus eh, interesētajām pusēm būtu jāredz pirms tie ir pieņemti. Tad runājot par eh, daudzgadu un ikgadējo programmēšanu, te ir nepie... paredzēta paredzēts kopējs trīs institūciju darbs eh, prioritāšu noteikšanā attiecībā uz uh, ikgad plāniem un daudzgad plāniem. Par regulējošo jautājumu, katrā jaunajā aktā tiks noteikts, kā šī likumdošana tiks izvērtēta un uzraudzīta nākotnē, tā lai var pārbaudīt, vai tā darbojas kā plānots. Pārstāvošās likumdošanas pārbauds arī tiks veikts un uh, nemazinot esošās likumdošanas eh, darbību, tiks eh, pārbaudīts, kā darbojas eh, jau esošā, neuzliekot liekus birokrātijas izdevumus. Mēs saglabājam un pat uzlabojam mūsu standarts un mazinam birokrātiju. Runāju par caurskatāmību. Dažos gadījumos kopīgs darbs institūciju vidū attiecībā uz deleģētajiem aktiem un vēlāk koplemšanas procedūrai palīdzēs uh, likumdošanu vieglāk pārbaudīt. Ir skaidrs, ka pamat nolīgums starp parlamentu un komisiju turpinās eh, darboties, un komisija ir apņēmības pilna to turpināt, eh, jo tas ir pamats sadarbībai starp šīm abām institūcijām. Es domāju, ka tas ir līdzsvarots rezultāts, lai gan ne visas mans ambīcijas piepildījās, tas ir līdzsvarots attiecībā uz iestādēm, un es ceru, ka parlaments var atbalstīt uh, rezultātu, jo tas ir labs gan sabiedrībai, gan uzņēmumiem. Un es gribētu pateikties Hipners kundzei par šo lieliski izstrādāto ziņojumu. Mēs eh, raidam tri, no trīs institūcijām spēcīgu politisko vēstījumu, ka tās ņem vērā pilsoņu un eh, uzņēmumu, parasto iedzīvotāju vajadzības un eh, bažas par, ne, par tādu likumdošanu, kas ir pārmērīga. Mēs uzskatām, ka labāk likumdošana ir, ir veids, kā efektīvāk strādāt. Ja parlaments šo jauno nolīgumu apstiprinās, tad komisija ir gatava nekavējoties sākt darbu ar parlamentu un padomu, lai nodrošinātu saulēcīgu un efektīvu īstenošanu un lai mēs kopīgiem spēkiem varētu konkrēti spērt soļus par labu mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Komisija varēs sākt pildīt savas saistības attiecībā uz uh, esošo likumdošanu saskaņā ar Lisabonas nolīgumu varēsim izstrādāt reģistru deleģētajiem aktiem, kas ir arī prasība, ko parlaments vēlas īstenot. Lielas paldies! Dios. Eh, yo quería en primer lugar felicitar al señor Timmermans por esta iniciativa que ha llevado a. Paldies Timermans kungam. Saka Gonzāles Pons kungs, paldies par šo ļoti svarīgo iniciatīvu, paldies arī Himners kundzei. Uh, par izstrādāto ziņojumu. Bija diezgan grūti izstrādāt šo ziņojumu, vispirms tik panākts konsens. Es gribētu arī pateikties Markusam Pīperkungam. Viņš nodrošināja to, lai šajā te iestāžu nolīgumā tiktu nodrošināt laba aizsardzība MVU. Mēs esam pilnīgi apmierināti, bet būs vēl otrs ziņojums, kurā tiks precizēt daži no punktiem it īpaši attiecībā uz MVU, kur, eh, kur to pozīcijas varēja aizstāvēt labāk. Un mūsu politiskās grupas nostāja tik ņemta vērā. Attiecībā uz ietekmes novērtējumu jāsaka, tas ir ļoti svarīgs instruments, tāpat arī pozitīvi ir tas, ka tiek samazināts administratīvais sloks uzņēmiem, it īpaši MBU, un, eh, protams, labi ir tas, ka ka tiek eh, spērti soļi, lai likumdošana tik pieņemta tikai tur, kur tas ir nepieciešams. Un mums ir pienācis pēdējais brīdis, lai atrisinātu tās problēmas, eh, kas skar sarunas, kur ir, eh, kur ir strupceļš, kur mm, jāsaka, ka ir nepieciešams sarunas, lai izvairītos no nevajadzīgiem likumiem. Tas ir ļoti būtiski arī, lai parlaments un komisija strādātu uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Tas jau mūs padara arī par parlamentu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos ļoti skaidri pastāstīt par to, kāda ir sociālistu grupas nostāja visā šajās sarunās. Mēs, protams, atbalstam labāku, uzlabotu sistēmu likumdevējiem, lai zinātu, kādas ir sekas viņu darbam un kādas ir iespējamās izmaksas, kas varētu rasties citiem. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Taču vienmēr esam teikuši to, ka šim novērtējumam jābūt visaptverošam. Šeit runa nav tikai par uh, izmaksu samazināšanu MVU, lai cik uh, svarīgi tas arī būtu. Šeit ir runa arī par izmaksām un slodzi, kas uh, veidojas citādākā veidā. Tas attiec ne tikai uz likumdošanu, bet arī ne likumdošanas izmaksas, izmaksas patērētājiem, sabiedrības veselībai, valstu budžetiem, izmaksas videi, izmaksas eh, saistībā ar mūsu politiku rezultātiem. Visi šie aspekti ir jāņem vērā. Ietekmes novērtējumam ir jābūt visaptverošam. Tāpat ir jāpatur prātā, ka mēs runājam par likumdošanu Eiropas līmenī. Ja mums uh, izdodas uh, panākt pareizus risinājumus, uh, nosakot kopīgus noteikumus mūsu kopīgajiem tirgojumiem, tad mēs aizstājam 28 dažādas sistēmas. Tas nozīmē, ka mēs vienkāršojam visu sistēmu un samazinam birokrātiju. Vēl vienas bažas, kas mums bija, ir saistītas ar mm, padomdošanas aspektiem kā vēlētiem pārstāvjiem mums ir jābūt pēdējiem vārdam. Iedomājieties, kā tas būtu pirms 30 gadiem, tā kā šodien ir starptautiskā sieviešu diena, ja ietekmes novērtējums eh, noteiktu līdzvērtīga alga par līdzvērtīgu darbu, tad tur cilvēki apgalvotu, oi, tas radīs lielas izmaksas, un, protams, ka tas netiktu atbalstīts, taču mums tāpat ir jāpieņem politiski lēmumi. Un tā kā šis uh, nolīgums uh, atbalsta mūsu paustās bažas, tad mana grupa arī to atbalstīs. Šeit ir uh, ļoti labi punkti attiecībā ar caurskatāmību, dažādiem citiem uzlabojumiem, un mēs labprāt vēlamies strādāt šajā jomā. Lielas paldies! Paldies! Nākamā runātāja Makintārs kundze. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Es apsveicu šo vienošanos kā soli pareizajā virzienā, taču līdzīgi komisāram es gribētu, lai tas būtu daudz ambiciozāks. Eiropas Savienības reformām ir jābūt tādam procesam, kas nekad nebeidzas, arī pieņemot šo vienošanos. Samazināt administratīvo slogu, birokrātiju, īpaši MVU, ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu konkurētspēju globālajā pasaulē. Mana grupa noteica trīs galvenās prioritātes šim vienošanās. Pirmkārt, MVU un konkurētspējas testi slodzes samazināšanas tests, tāpat arī neatkarība no regulatorās padomes. Par pēdējo punktu šādas padomas izveidošanu mēs uzskatām par pirmo soli šīs neatkarības iegošanā. Par pirmajiem diviem atzīst, ka šīs vienošanos atspoguļo padomes secinājumu tekstu, kas tika pieņemts februārī, īpaši saistībā uz uh, birokrātiskās lokas samazināšanas mērķiem. Tas bija viens no galvenajiem aspektiem um, manu ministru sarunu vešanas gaitā. Uh, regulējuma samazināšana un konkrēta mērķa noteikšana būs uh, veidos labumu visai Eiropas Savienībai. Un to paši arī apgalvoja mūsu ministrs, ka šeit runa nav tikai par vienas valsts labumu, bet par visas Eiropas Savienības labumu. Uh, Tādi pasākumi kā ietekmes novērtējuma izveidošana, dažādu pasākumu pieņemšana, vienkāršošanas īstenošana ir apsveicama. Īpaši priecājos, ka šeit ir iekļauti mēģinājumi veikt ikgadējas pārbaudas saistībā ar birokrātisko slogu, lai samazinātu pārmērīgu tiesību aktu pieņemšanu un koncentrētos uz reālo situāciju. Es uh, ticu tam, ka reformas ir nepieciešams, tādēļ tās ir būtisks, un tādēļ es uzskatu, ka šī vienošanās ir solis kopīgu reformu virzienā. Paldies, nākamā runātāja, saka priekšsēdētāja ir Pagazara Ortundos kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Himnērs kundze jau ārkārtīgi lieliskā veidā pastāstīja par šī ziņojuma mērķi, par kuru mēs balsosim rītdien, un mēs no liberālojo demokrātu grupas priecājamies, ka tiks eh, īstenot šis starpiestāžu vienošanās dokuments. Šeit runa ir par dokumentu, kas ietekmē ne tikai Eiropas Savienības institūcijas, bet visus Eiropas Savienības pilsoņus. Šeit runa nav tikai par proporcionalitāti, bet arī par augsta līmeņa likumdošanas īstenošanu un to, ka šiem likumiem jābūt viegli īstenojumiem. Konkrēti tas nozīmē, ka ir jābūt pārdomātiem likumiem, ka līdz likuma devējiem ir jāsastrādājas un ka likuma kvalitātei jābūt prioritātei. Šeit ir jādomā par sekām un to, kādas būs izmaksas pieņemot šādas likums. Īpaši šeit ir jādomā par MVU, par kuriem parasti neviens uh, nedomā un pārāk maz arī runā. Šie visi aspekti ir jāņem vērā, jo tieši Šajos gadījumos ir jāsaskars ar sekām. Dažreiz mēs darbojamies tā, it kā atrastos kādā tālu tālā galaktikā. Tādēļ šis uh, parlaments ir atzinis nepieciešamību un ir strādājis pie tā, lai mēs sadarbotos daudz labāk, lai atgūtu pilsoņu uzticēšanos. Ar šo vienošanos parlaments ir atgriezies pie vieniem no šķēršļiem, kur esam atklājoši. Šeit runa ir par līdzsvarotu pieeju attiecībā uz labāku likumdošanas procesu. Timmans kungs runā jau par labiem rezultātiem, par ietekmes ievērtējumu, kas ir jo īpaši svarīgi, kad runa ir par likumu kvalitāti. Mums ir jākļūst daudz elastīgākiem. Saprātīga likumdošana nenozīmē vairāk likumu, bet gan tik daudz, cik ir nepieciešams, un ne vairāk, ne mazāk. Taču, protams, ka Visu procesu laikā ir pastāvējis spiediens no populistiem, nacionālistiem, taču mūsu pieeja ir pragmatiska un reāla. Šīs uh, Eiropiskā likumdošanas ietver iepros mums visiem kopā vajadzētu labi sastrādāties, un tad arī būs arī labs balsojums. Paldies, nākamais runātājs Kristofu Konus kungs. Paldies, priekšēdā. Mēs tagad diskutējam par vienošies starp komisiju, padomu un Eiropas parlamentu. Cenšoties uzlabot iekšējo likumdošanas procesu, lai institūcijas sadarbotos daudz racionālāk, lai politikas darbotos labāk, lai mēs gūtu ietaupījumus finanšu ziņā. Pēc garām sarunām un diskusijām mums beidzot ir tāds priekšlikums, kurā ir iekļauts pozitīvs saturs Ir būtisks arī tas, ka mēs ņemam vērā sociālās sekas, arotbiedrību, arotbiedrības vienmēr ir eh, sūdzējuši par to, ka darba ņēmēji vienmēr tiek atstumti un tā tālāk. Tagad ir jautājums, vai tagad uh, komisija ir guvusi spēkus pateicoties šai vienošanās vai arī citas institūcijas. Šeit ir liels problēmas, kas uh, ir kas skars mūsu institūcijas nākotnē. Manuprāt, mums ir jāmaina domāšanas veids, nevis jādomā tikai par kādu konkrētu, konkrētu minoritāšu, piemēram, eh, MVU situāciju. Mums ir jāuzklausa minoritāšu viedoklis, mums ir jāuzklausa pilsoņu viedoklis, kuras pārstāv institūcijas. Viņi aktīvi ievēlē šīs institūcijas, un mums ir jāspēcina šis process, lai varētu arī spēcināt demokrātiju un samazināt birokrātiju. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Drāna kungs. Merci, Priekšādātāji, paldies! Labāk regulēt, labāk likumdošana. Šie vārdi, Timermans kungs, ko tie nozīmē? Kurš tad ir tas, kurš var pateikt, ka mēs, neviens jau nesaka, ka mēs vēlamies sliktāku likumdošanu, nē, bet katru reizi, kad mēs lietojam šo vārdu, man liekas, jūs mēģināt kaut kā noslēpt ideoloģiju, mums jau nevajag labāk likumdošanu, mums vajag mazāk likumdošanas, mazāk regulējuma. Un to mēs dzirdam, mēs dzirdam visādus uh, izsaukums te no labējiem spēkiem šai parlamentā, bet ir vajadzīgs mazāk administratīvas sloga. Mēs nedrīkstam šo administratīvo slogu padarīt par tādu Eiropas slogu. Mums taču ir tik ārkārtīgi daudz sociāla rakstura problēma, visi šie bezdarbnieki, problēmas, kas radušās Eiropas dēļ Un visa šī administrācija neko nepalīdzīs. Tāpēc, ideolo, tāpēc ideoloģijai šeit nav vietas, ir vajadzīgs mazāk regulējuma. Mums ir jāatbrīvo tur tirgus, mums ir jā, jāpanāk to, ka tirgus brīvi darbojas, funkcionē. Un jāuzdod jautājums, tad kādu Eiropu vēlamies redzēt? Vai mēs vēlamies redzēt tādu regulējošu Eiropu? Uh, Es vēlos aizstarg, aizsargāt tādu Eiropu, kur ir atbilstīgi, regu, atbilstīgs regulums attiecībā uz tīru eiro, tīru gaisu, ar tīru ūdeni, bet nevis tāda, kur ar regulējumu tiek aizstāvēti visi šie ierēģņu bāri, kas tikai turpina pieņemt vienu tiesību aktu pēc otra. Now, Mrs. Adinolfi. Nākamā runātāja Andrinolfa kundze. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pašreizējā vienošanās ir kompromisa rezultāts. Mēs parlamentā kā tautas pārstāvi varējām pieprasīt daudz vairāk. Šī procesa gaitā mums ir tāds kompromisa teksts panākts, kuru vēl varētu uzlabot. Mēs, piemēram, būtu pieprasījuši daudz plašāku caurskatāmību trialogu laikā. Nepietiek tikai ar to, ka pēc tam mēs uzzinām par pieņemtajiem lēmumiem. Pilsoņiem vēl zināt, par ko tiek vestas sarunas un kādā veidā. Šeit runa ir par daudz plašāku pilsoņu iesaistīšanu, izmantojot piemērots instruments kā elektroniskos mēdījus, par daudz plašākam um, caurskatāmību, deleģētiem īstenošanas tiesību aktiem. Ja šeit no caurskatāmības un lobbyistu panāks savu, tad beigās mums uh, ir tāds rezultāts kā Volkswagens. Uh, sāga. Mums ir nepieciešams deleģēto tiesību aktu reģistrs. Nav iemesla tam, ka mums ir jāgaida vēl līdz 2017. gadam. Tātad mēs gribētu plašāku caurskatāmību pilnīgi visām institūcijām. Paldies. Nākamais runātājs Montelkungs. Kundze. Mikrofon, please. Uh, mikrofon. Vai sēja? C'est bon. Man jāsaka, lasot šo ziņojumu, man radās visai liela neizpratne. Nu, tur vispār nav nekā konkrēta vai liederīga. Visi tie paši vārdi tiek atkārtoti tādā nemitīgā valsī un nepie kā nenonākam. Viss šīs milzīgās deklarācijas par pārskatāmību, uzlabošanu un tā tālāk. Bet pastīsimies, kas notika ar tafta un kas notiek ar lobbyiem Eiropā. Nu, tad man nav jāsmējas, es esmu vienkārši sašutusi. Nu, piemēram, darbinieku nosūtīšanas direktīva un sociālās normas Francijā, kā tas viss sadar kopā? Nē, tie ir tie Eiropas tiesība akti, kas situāciju Francijā ir pasliktinājuši. Mm, nu, tiek nodrošināta kaut kāda ultraliberāla attieksme un vispār nacionālajiem spēkiem vairs nav iespējas pieņemt tiesību aktus. Man liekas, vienīgais veids, kā uzlabot likumdošanu Eiropas līmenī, būtu nepieņemt vispār nekādus tiesību aktus. Sa darbalībvalstīm jāspēj sadarboties savā starpā, suverēni pieņemot lēmumus savām, savām vajadzībām, un tas būtu demokrātiski. Now, Paldies. Eh, Šaplinkungs nākamais runātājs. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, ministra kungi un kundas. Šī vienošanās ir pirmā kopš 2003. gada un tā tikusi panākta laicīgi. Uh, Likumdošana ir jāpauž politisks spēks rīkoties un regulēt kādu konkrētu jomu, taču likumdošana nenotiek vienkārši tāpat, šeit ir jānoformulē mērķi ļoti saprātīgā veidā. Likumdošana, kā tas ir bijis skaidrs no šīm debatēm, tās mērķis ir uh, novērst nesaskaņas starp pārāk lielu un pārāk mazu uh, likumdošanu. Šī procesa laikā jāiesaist pilnīgi visas iesaistītās puses, ne tikai tās, kurām ir visspēcīgākais lobbyis. Dažas iesaistītās puses un interesētās puses ir mazākas, taču viņu viedoklis ir tikpat būtisks, piemēram, MVU. Visu likumdošanas procesu saistīt ar politisku lēmumu pieņemšanu, kas rezultēs uh, juridiskos rezultātos. Šīs politikas un uh, likumdošanas juridiskās jomas tikšanās ir ārkārtīgi būtiska, un šeit ir jāpanāk laba pēctecība. Ideālā valstī laba likumdošana dod labumu pilnīgi visiem Eiropas Savienības pilsoņiem un arī pašai Eiropas Savienības pilsonībai. Paldies, Preso kundze, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs vienošanās parakstīšana Eiropas Savienībā ir ļoti labas vēstis, īpaši šajos krīzes laikos. Kompetences jomas starp institūcijām tagad izplūst. Vēlos pateikties referentei Himners kundzei, ēnu referentu Korbetu kungam, kas īsteno ļoti labu sadarbību, panākot labu rezultātu. Manuprāt, šī vienošanās jāuztver ļoti pozitīvi. Šeit tiek atspoguļots daudzas izmaiņas, salīdzinājumā ar 2003. gada vienošanos. Šeit tiek ņemt vērā MVU interešu iesaistīšana. likumdošanas uh, procesā. Tāpat arī tiek daudz spēcīgāk ņemts vērā sekas vidas un sociālajās jomās. Uh, Šeit runa ir arī par spēcīgāku caurskatāmību sarunu gaitā. Tāpat arī daudz spēcīgāk tiek novērtēti ikgadējie izvērtējumi. Manuprāt, šī vienošanās ir laba. Tas ir būtisks solis. Ja ne dziļākas savienības eh, virzienā, tad vismaz dziļākas starp institūciju sadarbības virzienā un es ceru, ka īstenojot šo vienošanos viss labi izdosies. Manuprāt, labāka likumdošana nozīmē, jo īpaši to, ka mēs attieks, atteiks, atteicamies, nu, atsakāmies no nacionālismu. Pažem Dauska kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, es neesmu tik spēcīgs šīs vienošanās atbalstīties kā iepriekšējie runātāji. Mana sajūsma nav tik liela. Manuprāt, mēs neizmantojām šo iespēju, lai panāktu taupīgu vienošanos. Manuprāt, ietekmes novērtējumam novērtējumi ir jāveic ikvienā likumdošanas procesa posmā. Šeit daudz būtiskāk ir jāplūko konkurētspēja, un tad šeit pastāv pretruns vai nu subsidiaritāte, vai kaut kas tāds, ko es īsti nevaru izprast. Izmaksas, kādas rastos, ja nebūtu Eiropas Savienība, un pēdējais aicinājums ir īstenot centralizāciju un pārmērīgi saražot likumdošanas aktus. Es atbalstu subsidaritāti arī Eiropas parlamentā ir jāstrādā pie Eiropas parlamenta reglamenta, un es atbalstu to, lai Eiropas parlamenta subsidaritātes princips tiktu atbalstīts. Es atbalstu šo vienošanos, taču netik lielu sajūsmu kā pārējie runātāji. Teličkas kungs lūdzu. Uh, Priekšādātāji, paldies, saka Teličkas kungs. Jāsaka, es gan izjūtu entuziasmu un šo dokumentu uzskatīju par vienu no prioritātēm, strādājot šeit parlamentā pie tā atceros vēl Timermans kungs tikšanos ar jums 2014. gada novembrī, kad veicām viedokļu apmaiņu. Un es ļoti labi saprotu, kad jūs sakāt šodien, ka lūk, jums bija lielākas ambīcijas attiecībā ar šo dokumentu. Nu jā, arī mums daudziem. Bet nu realitāte ir arī tāda, ka daudziem mūsu starpā šeit parlamentā bija arī zemākas ambīcijas. Un tāpēc tas dokuments, kas ir mūsu priekšā, ir kompromiss. Nu, skatīs skatām to, ka vai nu tā ir pustukša glāze vai puspilna glāze, bet domāju, ka vienošanās tomēr ir laba. Un lai šī glāze būtu pilna, es domāju, mums jāķers pie īstenošanas. Īstenojot, mēs varēsim panākt to, ko Gīs Ferkovštāts centās panākt sarunu laikā. Teikšu to, ko viņš būtu teicis, ja būtu šeit, bet arī viņa partneri par mums veica lielisku darbu, respektīvi, nu mums priekšā ir vienošanās, ko varam īstenot. Un to īstenojot, mēs varam panākt to, ka glāze būs pilna. Viens piemērs, piemēram viens piemērs, piemēram, piemēram, nu tā nedaudz dīvaini šī, dīvaini šis formulējums man izdevās, bet, nu, piemēram, administratīvais sloks. Lūk, Tas ir tas, kas piedāvā mums iespēju rīkoties. Ja komisija būs pietiekami liela drosme un apņēmība parādīt, ko tad kas ierosina kurā sektorā un atspoguļo to, kā rīkojas dalībvalsts, tad tādā gadījumā iesniegtie pieteikumi, šie iesniegtie noteikumi un tie tiesība akti, ko mēs e, strādās, pie kā mēs strādāsim, ļaus nonākt pie laba, rezult, pie laba rezultāta. Es domāju, ka tieši ar īstenošanu mēs varam gūt tālākus rezultātus, un tas tālāk, protams, ir mūsu rokās. Hautala, olkaa hyvä. Nākamais runātājs Hautals kundze. Hibners kundze savā ziņojumā norāda, ka nepieciešami konkrētāki nosacījumi pārskatāmības nodrošināšanai likumdošanas procesā un es viņai pilnībā piekrītu. Pirms divām nedēļām jūri komitejā, juridisko lietu komitejā, mēs nonācām tieši pie tāda secinājuma. Pārskatāmība ir ļoti svarīgs leģitimitātes komponents. Iestāžu nolīgums rada atbilstīgu pamatu tādai morālai un pārskatāmai sadarbībai starp Eiropas Savienības iestādēm, bet nolīgums pats par sevi tomēr nav pašpietiekams, un ar to nepietiek. Nedrīkstam apstāties pusceļā, ļaujiet man jums paskaidrot, ko ar to domāju. Lai mēs uzlabotu likumdošanu, mums ir jāuzlabo administrācija. Man ir bijusi iespēja sagatavot regulas projektu, strādājot pie atklātas efektivitātes, eh, efektīvas un eh, operatīvas eh, administrācijas Eiropas Savienībā. Par to spriedīsim nākamā mēnesi. Komisār kungs, jūs jau ļoti labi zināt, ka par to runājam. Administratīvo procedūru uzlabošana varētu ļaut salabot visu šos, labot visu šo sarežģītību, kas pastāv vismaz pilsoņu acīs šiem procesiem. Un es jāsaka, pielikšu visas pūles tajā brīdī, kad parlaments sāks strādāt pie reālas, labākas likumdošanas, un tas, protams, notiks uzlabojot administrāciju. Paldies, nākamais runātājs Akerkungs. The European Union Eiropas Savienība kontrolē zivsaimniecību, lauksaimniecību, tirniecību, tāda, eh, tāds, tād, tāds pārākums pār visu ārlietās, tagad vēl armiju grib veidot. Lielbritānijai tiek pieprasīts veidot pilnīgi atvērtas eh, robežas, tāpat laikā tiek ņemti bruņoties spēki. Uh, Un tāpat laikā ekonomika Eiropas Savienībā brūk un jūk. Ļaujiet man jums dot piemēru labākam tiesību eh, aktu pieņemšanas procesam. Vienkārši izbeidziet pieņemt šos tiesību aktus. Šāda veida tiesību aktiem nav ne vietas šeit, un jo ātrāk Lielbritānija atbrīvosies no ES un paņems atkal varu savā rokā, ār, savās rokās ārpus Savienības, jo labāk būs. Paldies! Tālāk Pīperkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ja man jātic iepriekšējiem runātājiem, tad sanāk, ka šodien ir uh, lielais, uh, lielā diena, bet es domāju, ka šajā te nolīgumā, trialogu procedūrā daudz kas ir pazudis, ko mēs ar Stimermans kungs jau pats arī tā izteicās, un tas arī, un to apliecina arī tas, ka mūsu sarunvedējs uh, Ferhofstad kungs nemaz nav klāt. MVU ir um, uzmanības centrā birokrātijas mazināšanas ziņā, ir paredzēta um, lielāka neatkarība atkarībā uz um, uz uh, ietekmes novērtējumu. Es gribētu pateikties uh, Hitners kundzei un Verhofstad kungam par, uh, par, uh, par darbu, bet nekāds lielais izrāviens tas nav. Uh, Kāpēc parlaments un padome mazināja eh, komisijas iniciatīvas? Eh, komisija vēlējās arī, lai, lai tiktu eh, stingrāk ņemt šī te ietekmes novērtēšana, bet parlaments un padome diemžēl to pavājināja. Padoma un parlaments arī daudz cits jautājums pavaina. Ir tā kā atzīt par vainīgo un birokrātijas jomā. Jo un bez parlamenta mm, veto ir pazuduši, mm, pazuduši dažas, dažas iespējas uzlabot situāciju. Žēl tādēļ, ka iedzīvotāji būtu guvuši lielāku informāciju par to, kurš, kur, kurā likumdošanas posmā ir atbildīgs un par ko. Bet gal galā darbs turpinās. Paldies! Kaufmanns kundze. Die interinstitutionelle Vereinbarung Iestāžu nolīgums, par ko mēs balsosim rītdien, ir labs, laba vienošanās. Tas ir labs pamats Eiropas Savienības iestāžu sadarbībai, un eh, tās ir arī labas ziņas Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Kādēļ? Tādēļ, ka ar šo nolīgumu mēs skaidri parādam, ka mēs kritiku uztveram nopietni, mēs vēlamies kopīgiem spēkiem uzlabot mūsu likumdošanas darbību, mēs vēlamies to mainīt, mēs vēlamies uzlabot likumdošanu un mērtiecīgi uh, Eh, cīnīties pret birokrātiju, bet es gribētu pieminēt arī otru aspektu. Attiecībā uz labāku likumdošanu šeit galvenokārt runa ir nevis par lielo Eiropas Savienības likumu skaitu vairāk vai mazāk, daudz izšķirošāk ir kvalitāte, lielāka patērētāja aizsardzība, vidas aizsardzība, pamatiesības, darba ņēmēju tiesību celšana. To jau iedzīvotāji sagaida no mums, un pie tā arī komisija, parlaments un eh, padome. Uh, strādās un uh, viņus novērtēs pēc padarītā. Paldies, Van Bosjūta kundze, lūdzu. Lielas paldies! Godātie kolēģi, rīt notiks balsojums. Balsojums par kaut ko tādu, ko vajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu sadarbību iesāžu starpā. Protams, ka visi vēlas labāku likumdošanas procesu. Protams, ka ir vajadzīgi tādi tiesību akti, ko iespējams īstenot un ir jāsamazina administratīvais sloks. Jāpārliecinās, ka ambīcijas neierobežo, netiek ierobežotas. Es domāju, ka jādara vēl ļoti daudz, kas lietas labā. Sarunas vadīja Lūks Ferhofštāts bet jāsaka, viņa uzskats par Eiropu ir visai attālināts no realitātes, un līdz ar to viņš nebūtu nav tāds, kas pārstāv šo viedokli. Viņa paša vispār šobrīd nemaz nav klāt, cik dīvaini. Pārskatāmības trūkums arī šo sarunu gaitā ir visai īpatnējs. Tas nepalīdzēja notikumu gaitai mm, uz, pieņemt tādus atbilstīgus, mm, nest atbilstīgus rezultātus. Un tāpēc jāsaka, mums ir vajadzīga pavisam cita veida Eiropa. Paldies, tālāk Andersons kundze. Andersona kungs, es atvainojos. Mūsu priekšā ir vienošanās starp komisiju, padomu un parlamentu par to, kā Eiropas Savienībai vajadzētu sagatavot likumus. Nu, te ir tādi pozitīvi elementi, bet ir arī negatīvi elementi. Bet pats labākais ir tas, ka komisijas priekšlikumi, ko tā iesniegs eh, parlamentum un padomēji, vairs nevarēs, nedrīkstēs būt tādi, kas paralizē likumdošanas procesu rodas jautājums, vai nebūs tā, ka būs pārāk daudz ietekmes novērtējumu? Nu, protams, no vienas puses ir jau ļoti labi analizēt dažādu veidu tiesību aktu ietekmi uz Eiropas Savienības dzīvi, bet tāpat laikā jāatceras arī, ko tas viss maksās, ko tas maksās individuāli, individuāliem ražotājiem, ko, rad, ko tas prasīs tam uzņēmumam, mazajam uzņēmumam, kas nu, darbojas ķimikālajā jomā. Uh, Viņi taču nevar izanalizēt visas iespējamās ķimikālijas, kas kaut kur ārpus tā pastāv. Manuprāt, ja ir pārāk daudz ietekmē, ietekmes novērtējumu, tad rezultāti nebūs tādi, kā to vēlamies. Paldies, nākamais runātājs Cviefkas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es vēlos pievienoties tiem, kas teica, ka viņi nav gluži apmierināti attiecībā uz sarunām par uh, iestāžu nolīgumu. Mēs bijām gaidījuši ko vairāk, bet ir izdevies panākt to, ko varēja panākt. Tā mēs tagad varam teikt. Protams, mēs balsosim par šo nolīgumu, jo šis nolīgums ir nepieciešams, un uh, mēs tagad nevaru, nevaram izvairīties no tālākam sarunām, jo tās ir nepieciešams. Taču mēs sagaidām, ka tas, eh, par, kas te ir iekļauts šajā iestāžu nolīgumā, visās trijās institūcijās tiek ievērots un īstenots. Šajā parlamentā mēs katru gadu diskutējam par eh, jūrī komitejas uh, ziņojumu par labāku likumdošanu, ja mēs runājam, un tāpat mēs runājam par um, tiesiskumu telpu, bet ar to vien nepietiek lai īstenotu labāku likumdošanu. Es domāju, ka arī rezultātam ir jābūt pozitīvam, un šeit mēs um, dažkārt redzam atšķirības. Mēs uh, tik tiešām centāmies no nu, tautas partijas grupas vārdā uh, bet mums nav izdevies daudz ko panākt attiecībā, piemēram, uz ietekmes novērtējumu. Bet ir panākts garantijas, ka būs konsultācijas. Runājot par šīm te konsultācijām, jāsaka, ka mēs te drīz runāsim arī par to, tad, kad eh, pieskarsimies jautājumam par darbinieku nosūtīšanu, bet šeit komisija neko daudz nav ierosinājusi, bet es domāju, ka mums nevajadzētu melot citam. Paldies, Fordas kundzei vārds. Lielas paldies! Konkurētspējas palielināšana, protams, ir izšķirīgi svarīgi, ja vēlamies veicināt tautsēmniecību, veicināt labklājību, nodarbi, nodarbinātību. Un tāpēc mums nepieciešams samazināt šo birokrātijas slogu, un samazināt izdevumus, kas rodas uzņēmumiem un valsts dienestiem tajā brīdī, kad tie cenšas nodrošināt atbilstību Eiropas tiesību aktiem. Šis jaunais nolīgums regulēs to, kādā veidā parlaments un 28 dalību valstis, tāpat arī Eiropas komisija, īstenos sadarbību pie likumdošanas procesa uzlabošanas. Un tas, protams, ir labi, bet varam iet vēl tālāk. Pagājušajā mēnesī Eiropas līderi katrā sektorā apsolīja atsevišķu pieeju un solīja, ka katru gadu strādā strādās pie tā, lai samazinātu šos izdevumus, kas vēlāk tiek nes, iznesti uz no, nodokļu maksātāju pleciem. Un mēs nevaram atļauties eh, to, ka šis so, solījumi būtu tukši vārdi. Nē, parlamenta, padome, komisija, lūdzu darīsim visu, lai šie solījumi tiktu tālāk arī īstenoti. Paldies tālāk, Svobodas kungs. Eh, vážená paní předsedající. Eh, Priekšādātāji. Paldies. Ko tad es vicepriekšādātāji kungs? Ministrs kundze. Es runāju kā juri komitejas priekšsēdētājs. Mūsu komitejas uzdevums cita starpā ir uzlabot likumdošanas procesu. Un ir ārkārtīgi labi, ka mums ir šāds jauns iestāžu nolīgums. Un tomēr Eiropas parlaments jau iepriekš ir norādījis, ka ir zināmi tādi aspekti un faktori, kas līdz šim tikai daļēji šai nolīgumā tiek atspoguļoti, bet kas pilnībā iestrādāta varētu nest krietnu uzlabojumu. Nu, piemēram, likumdošanas kvalitātes izvērtējums. Šāda veida izvērtējumi, protams, ir saistīta ar to, ka jāpārliecinās, ka neviens no jaunajiem tiesību aktiem nerada pārliecīgu administratīvu slogu aptvērumā iekļautajiem lietotājiem. Ietekmes novērtējums ir mūsu prioritāte, bet jāsaka, pilnībā šī ideja vēl nav īstenot. Otram kārtām jaunajā nolīgumā tiek prasīti jauni soļi attiecībā uz īstenošanas un deleģēto aktu sadali. Un tikai pēc tam, kad šie soļi tiks spērti, šis nolīgums būs pilnvērtīgs. Un visbeidzot, mums ir jāpārliecinās, ka mēs uzmanīgi sekojam līdz šī nolīguma īstenošanai kopumā, jo tikai tādā veidā varēsim pārliecināties, ka mūsu rokās ir funkcionējoši instruments likumdošanas procesu uzlabošanai. Un tāpēc jūri komiteja kopā ar AFKO komiteju Eiropas parlamentā ļoti uzmanīgi sekos līdz nolīguma īstenošanas procesam. Darīsim to ar pašinstīvas ziņojumiem un eh, kopējās darba grupās. Paldies, nākamais runātājs Radeva kungs. Lielas paldies priekšādātāji! Domāju, ka mēs būtu varējuši nonākt pie labākas vienošanās. Teksts, kas ir mūsu priekšā šobrīd, ir, protams, visai pieņemams, bet ar to nepietiks. Mums vajadzēja iet daudz tālāk, mums vajadzēja vienkāršāku pieeju, lielu, spēcīgāku cīņu pret visu šo birokrātijas slogu. Ikgadējā, izgadējas izvērtējums attiecībā uz administratīvo slogu un darba rezultātu izvērtēšanu attiecībā uz Eiropas iestādēm, tas ir atbilstīgi. Bet arī šajā kontekstā uzsvaru vajadzēja likt uz to, ko tas viss nozīmē MVU nav, bet ir skaidri un gaiši nodalīt slodz, slogu, kas tad eh, tiek, kas, kas ir Eiropas komisijā un kas ir dalība valstīs arī nacionālā līmenī pieņemtu mēri var radīt tālāku slogu, un tas jāskata kopainā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Mums ir jādomā par konkurētspēju, ikgadēja administratīvā sloga izvērtējuma ziņojums ļaus mums, protams, pārdomāt e, un konstatēt to, kāda ir situācija MVU. Domāju, ka šī nolīguma īstenošana e, ir jāveic ļoti atbilstīgi, un uzmanīgi, tā lai tiešām likumdošanas process tiktu uzman, uzlabots un tiesību akti būtu kvalitatīvāki. Lies paldies pēdējā runātāja par šo ziņojumu Tomašičs kundze. Priekšādātāja, paldies! Piekrītu referenta paustajām bažām attiecībā uz to, ka šeit nepietiekam tiek izvērtēta ietekma uz MVU. MVU taču ir ekonomikas virzītājs spēks Eiropas Savienībā. Privātajā sektorā viņi rada visvairāk tie, darba vietu. Un visi tiesību akti, kad tie tiek izstrādāti, ir, jāiztenu, ir jāizstrādā tā, lai tie ņem vērā Eiro, tieši to ietekmi uz MVU un man liekas, ka to nedarām pietiekoši. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka tieši MBU taču pieņem darbā uh, iedzīvotājs un nes reālu ieguldījumu ekonomikai. Un kvalitāte, protams, ir svarīgāk par kvantitāti, tāpēc ceru, ka mums izdosies nonākt uh, pie, nu, tādas zināmas pat giljotīnas, kas ļautu samazināt tiesību aktu daudzumu Eiropā un arī nacionālā līmenī, piedāvājot tā vietā krietni kvalitatīvākus tiesību aktus. Paldies! Paldies! Brīvā mikrofona procedūra, es došu vārdu visiem, bet es ļoti ceru, ka jūs nerunāsiet ilgāk par vienu minūtu. Pirmais runās Kaputo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Iestāžu nolīgums ir labs pamats, lai eh, nodvinātu caurskatāmas attiecības starp iestādēm un lai mm, pieņemtu labāk likumdošanu pilsoņu interesēs. Uh, Tas, ka tagad ir nolīgums starp institūcijām, tas, tas būs ļoti liederīgi, un mums ir jāpadomā, kā izmantot visus instrumentus, kas ir uh, tā rīcībā, piemēram, ietekmes novērtējums, publiskās konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm. Tas ir tas labākais veids, kā saņemt uh, pietiekam daudz informācijas, uh, likum, kas nepieciešama likumdošanas pieņemšanai. Tāpat ir nepieciešama labāka informācijas apmaiņa un jāiesaist arī tajā procesā Eiropas parlaments. Un jāsaka, tas pavisam noteikti ir solis uz priekšu. Mums ir jāpadziļina visi šie procesi un jā, vairāk jāiedziļinās. Runājot par piekļuvi informācijai, te arī ir jānodrošina reāls līdzsvars visā likumdošanas procesā. Un tāpat ir jābūt eh, pamatīgai sadarbībai starp institūcijai. Kiitos, arvoisa. Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības eh, likumdošanas process eh, dažkārt atgādina riteņbraukšanu. Jāmin pedāļi visu laiku, jo pretējā gadījumā cilvēks krītīs. Mēs jau tā esam visu laiku darījuši, un saskaņā ar dažām aplēsēm Eiropas Savienība ir eh, īstenojusi 40 tūkstošus likumdošanas aktu, par kuriem neviens neko nezina. Līdz ar to ir ļoti daudz tādu riteņbraucēju ja tā varētu izteikties, eh, par kuriem neviens neko nezina, tad administratīvais eh, aparāts arī ir pārāk liels. Nolīgums, nolīguma uzdevums ir eh, pieņemt jaunu likumdošanu tikai tad, kad tas ir nepieciešams un liederīgi, un tikai tādā apjomā, kā vajadzīgs. Es domāju, ka tās ir labas vadlīnijas. Mums dažkārt ir labi atcerēties, neraugoties uz to, ko jūs domājat par Eiropas Savienību. Uh, Paldies, Prēdas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Trīs galvenās idejas par šo programmu, kas sauc labāk likumdošanu un, starp, un iestāžu nolīgums. Pirmkārt, labāks, otrkārt tāds, kas, labāks process, otrkārt tāds, kas kalpo interesēm, bet vai mēs te runājam par uh, lielo multinacionālo uzņēmumu interesēm vai par kādām citām interesēm. Un kāpēc šis kritērijs tik, tā, tik augsts tiek vērtēts? Tāpat sociālais un vidas kritērijs, tas arī ļoti būtiski. Es eh, tiešām neticu, ka tas dos kaut kādu pienesumu mūsu iedzīvotāju dzīvi uzlabošanā. Otrakārt šķiet, ka te ir vēl vairāki līmeņi, likumdošanas sagatavošanā un uh, aizvien vairāk uh, vāras tiek koncentrēts uh, Eiropas komisijas rokās un netiek dots papildu pilnvars citiem likumdevējiem, piemēram, parlamentam. Un jāsaka, realitātē tas netiek īstenots, tāpat arī piekļūt dokumentiem joprojām ir liela problēma. Mēs zinām, ka uh, visi lielie lēmumi tiek pieņemti aizkulisēs, un uh, šu, šī programma atkal stiprinās šādu veidu rīkošanos. Paldies, kas taldo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums, ko mēs uzdevām šī, šo debašu sākumā, ir, vai šī te glāze ir pa pusē pilna vai pa pusē tūkša. Es domāju, ka var skatīties gan tā, gan, gan citādi. Ir taisnība, ka ir spērti soļi uz priekšu, piemēram, programmēšanas process, eh, ietekmes novērtējums, bet, protams, ir jāraugās, kurš to visu veiks komisijas vārdā. Kas attiec uz MVU, es domāju, ka tā ideja ir ļoti tuva manai politiskajai grupai. Protams, viņi vēlas, lai birokrātijas būtu mazāk un administratīvais sloks nebūtu tik liels, bet eh, vienlaikus eh, šie procesi var atņemt zinām aizsardzību MVU un uh, dot priekšrocības lielajām kompānijām. Viens sarunu vedējs, kas nav saņēmis pār, manda, mandātu no visu parlamentu, nav panācis uh, vēlamo. Mēs ne, mums nedrīkst vienkārši teikt, ka tas un tas notika. Es domāju, ka mums ir jārīkojas. Uh, Līgumu garā caurskatāmība ir jautājums, kas nav pat diskutējams. Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Paldies. Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanu. Jāsaka, ka tas ir tās kā konstitucionālais likums. Tas būtu tāds ļoti interesants risinājums, bet ja mēs domājam par subsidiaritāti un proporcionalitāti, tad te nav labi risinājumi. Uh, šo principu īstenošana, priekšlikumu iesniegšana nevienmēr atspoguļo individuālu komiteju vēlmes šeit parlamentā. Un, protams, te jau nav runa par eksaktajām zinātnēm. Un var ļoti vienkārši mēs varam pāriet uz eksperimentālo zinātni, un mēs nevēlamies būt šādi izmēģinājumi trusīši. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Es atbalstu šo nolīgumu. Es gribētu norādīt uz diviem punktiem, kas ir sevišķi svarīgi attiecībā uz šo nolīgumu, saka Hauregvīkungs. Komisijai tagad ir jārēģē uz eh, priekšlikumiem par likumdošanas eh, aktiem, ko ierosināja šis parlaments. Nolīgumā ir eh, norādīti trīs trīs soļi, kur komisijai ir jārēģē uz iniciatīvām, ar ko nācis klajā šis parlaments. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs punkts. Mēs ļoti bieži vienojamies par pašiniciatīvas ziņojumiem, līdz ar to parlamenta priekšlikumi vienkārši tiek kaut kur aizmirsti plauktā. Un tāpēc es domāju, ka šis aspekts ir ļoti būtisks. Otrakārt, lielāka kapacitāte piekļūt, lielāks iespējas piekļūt informācijai sanāksmēm, kas notiek uh, padomē. Es domāju, ka tas uzlabos attiecības starp parlamentu un padomu un līdz ar to uzlabos arī likumdošanas kvalitāti. Marijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlos kritizēt komisiju par birokrātiju, par uh, viedokļu sadursmēm, kas uh, skar trojku un, un līgumu neievērošanu. Bet vai birojas ir palūkojies uz jauno birokrātiju, kas tiks ģenerēta jaunā veidā, kā deputāti šīs sistēmas redzēs? Un es domāju, ka birokrātijas monstrs šeit ir radīts. Tad, kad mēs runājam par vietējo palīdzību, un jūs runājat, piemēram, par salonikiem jūs piespiedīs iesaistīties tādā īpašā konfliktā par pakalpojumiem. Es domāju, ka te pastāv reāls problēmas, un tas nozīmē, ka mēs nevarēsim uh, izmantot šos pakāpojumus, vai arī būs ļoti grūti piekļūt šādiem pakāpojumiem un vietējai palīdzībai. Agrāk bija piecu lapušu garas instrukcijas un noteikumi, tagad ir un tas ir tikai sākums. Paldies, Lopes skundze. Yes, sí. Paldies, priekšsēdētāji. Lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāji jau zina, ka Eiropas Savienība nav demokrātiska institūcija. Kā tas tā var būt? Protams, ja mēs runājam par institūciju, kas pieprasa īstenot taupības pasākumus, eh, sabiedrisko pakalpojumu rēķinu, samazina nodarbināto tiesības un eh, aizver eh, robežas bēgļiem, kas nāk no valstīm, kuros pie kara izcelšanās Eiropas Savienība ir līdzvainīga, tad Jāsaka, mums ir jāaizsargā tiesības pret oligarhiem, bet te, ka mēs redzam tāds priekšlikums kā šodien, tad eh, jāsaka, parlaments pat nevar darboties kā tautas gribas paudējs. Vara tiek eh, koncentrēta neievēlētu birokrātu rokās, un eh, neoliberāļu dominēšana šeit parādās. Šeit ir neoliberālisma, ir interešu aizstāvēšana. Es domāju, ka ir parlaments nedrīkst atteikties no brīvībām un tiesībām. Paldies, un tagad došu vārdu Timermans kungam. Lūdzu. Daži komentāri par to, ko tikko dzirdēju no jums. Pirmkārt, es nekādi nesaprotu, kā kāds var teikt, ka kaut ko darot MVU labā, mēs īstenojam neoliberāļu politiku. Es vienkārši nesaprotu. Ja mēs varam palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmiem visā Eiropas Savienībā, tā, lai cilvēki varētu vadīt šo, kas vada šos mazos un vidējos uzņēmumus, uh, var vadīt uzņēmums tā vietā, lai nodarbotos ar birokrātiju, lai viņi varētu pieņemt darbā jauns darbinieks. Nu, kādā veidā tad tā ir neoliberālisma politika? Ja mēs varam radīt jauns darba vietas Eiropas Savienībā, tad mums būtu jāsāk ar MVU, tas ir labākais veids, kā to darīt. Un šī programma, šī, šis nolīgums mums dod papildus uh, skaidrojumu, kas papildus palīdzību MBU, jo viņi, piemēram, nevar sevi aizsargāt tik labi šajā te Brīseles burbulī. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jākoncentrēs uz to, lai palīdzētu MBU darīt vēl labāk to, ko viņi jau dara. Otrakārt, Durāna kungs, zaļie bija ārkārtīgi uh, kaismīgi runāja. Viņš bija dusmīgs, jo ka mēs kā pazeminām vidas standartus un sociālo standartus. Es esmu atkal un atkal izaicinājis šo grupu, liekot viņiem man dot trīs piemērus kas eh, liecinātu par to, ka šī komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumiem, kas pazemina sociālos vai vidas standartus. Divus, eh, arī divu piemēru būtu pietiekami, nu kaut vai vienu piemēru. Uh, varbūt, ka viņam vajadzētu parunāt arī ar citiem, citu politisko grupu pārstāvjiem, lai mēs zinām, par ko te īsti ir runa. Un visbeidzot, es gribētu atkārtot ļoti skaidri. Man šis ir procesa sākums, veids, kā mēs to visu īstenosim, parādīs, vai mēs tik tiešām esam spējīgi īstenot labāku likumdošanu vai nē te nav runa tikai par to, lai mums būtu mazāk regulējuma Eiropas līmenī. Te ir runa arī par eh, racionālu veidu, sociāli un vidas jomā un ekonomikas jomā ilgtspējīgu veidu. Par to, lai eh, samazinātu birokrātiju, jo šobrīd ir 28 dažādas eh, likumdošanas un regulējumu. Es domāju, ka tas viss arī nozīmē labāku likumdošanu. Es esmu lepns par faktu, ka mums ir izdevies panākt šo nolīgumu. Es vēlreiz atkārtošu, es būtu bijis priecīgs, ja mēs būtu panākuši vēl vairāk, bet šīs tomēr atspoguļo vienošanos starp trīs iestādēm, un te, protams, ir dažādi politiskie aspekti, bet es domāju, ka tas ir pamats tādai patiesi labākai likumdošanai ko varēs kontrolēt arī no ārpuses, jo mēs būsim daudz caurskatāmāki, daudz vairāk iesaistīsim citus, tīpaši izmantosim ekspertu zināšanas um, un to platformu, tādējādi mēs varēsim tiešām panākt šo stimulu, lai nākotnē, un tīpaši MVU necietīs no pārmērīgi lielā regulējuma sloga. Paldies! Es tagad uh, došu vēl vārdu Henis Plašerts kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Ja runājam par ietekmes novērtējumu, es esmu pārliecināta, ka ietekmes novērtējumi pastiprinās eh, likumdošanas procesu, un eh, tas arī labāk palīdzēs pārbaudīt likumdošanas īstenošanas rezultāts ļoti agrīnā procesā. Zinat, ka ietekmes novērtējums neierobežos arī līdzlikuma devēja lomas, vienalga, vai mēs te runājam par parlamentu vai padomu. Tam būtu jābūt eh, par, par, par pamatu. Es arī piekrītu jums, Korbet kungam, kungs, par to, ko teicāt par ietekmes novērtējumu, tie ir ļoti vēlami, jo gal galā mēs līdzlikuma devēji pieņemsim politiskus lēmumus, bet jo labāks būs ietekmes novērtējums, jo labāk balstīts uz informāciju būs šis te pieņemtais politiķu lēmums. Uh, Runājot par eh, par Pīperkunga teikto, par, eh, trans, par, par likumdošanas transponēšanu un īstenošanu, jāsaka, ir svarīgi, lai mums, mēs visi būtu pilnībā saprastu, kādi nacionālās likumdošanas aspekti ir Eiropas Savienības mērogu un kādus aspektus eh, būtu jāņem vērā. Uh, ir, tas viss ir skaidri norādīts nolīgumā. Ar pašreizējo tekstu redakciju mēs varējām uzklausīt Eiropas parlamenta vēlmes un Nacionālo parlamentu pozīcijas attiecībā uz viņu īpašo lomu īstenošanas procesā. Es zinu, ka Pīperkungs vēlējās, eh, lai būtu vēl tālāks risinājums. attiecībā uz, uz, uz, uz izvēlēm, bet es domāju, ka risinājums ir labs. Tinovi kundze un eh, citi vēl pieminēja, cik svarīgi ir palielināt caurskatāmību. Es arī to, uz to agrāk norādīju un vēlos uzsvērt to vēlreiz. Nīderlandes prezidentūras laikā mēs eh, sāksim divus ļoti svarīgus eh, punktus, proti reģist... sāksim strādāt pie deleģēto aktu reģistra un šiem te failiem, un es ceru, ka uh, komisija darīs līdzīgi, un tādējādi mēs varēsim nostiprināt Eiropas Savienības uh, caurskatāmību kopumā. Runājot par MVU, manuprāt, komisijas viceprezidents ļoti skaidri izteicās par šo jautājumu. Es arī pilnīgi piekrītu Vikijas Fordas teiktajam. Mums ir jāpild savas, sa, savi solījumi, un es uh, domāju, ka mēs, es jums apsolu, ka mēs tā arī darīsim. Un nu, visbeidzot, es gribētu pateikties galvenajiem sarunvedējiem Gijam Ferhofstadam, Francam Timermansam un ministram Nikolasam Šmitam par šī nolīgu, šīs vienošanās panākšanu. Un uh, paldies arī referentē Himners kundzei un viņas kolēģiem AFKO komitejā par ieguldīto darbu priekšsādātāji. Es ar nepiecietību gaidu tālāk sadarbību ar parlamentu un komisiju jautājumā par šo te nolīgumu. Paldies! Paldies. Un tagad došu vārdu Hibnērs kundzei. Paldies, man ir jāvērš pie visām institūcijām, kas ir šodien ieradušās pie mums. Vēlos pateikties eh, padomas pārstāvim un komisijas pārstāvim Timermans kungam par jūsu ieguldīto darbu, strādājot pie šīs starpiestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu. Esmu pārliecināta, ka tad, kad strādājat par īstenošanu un ciešu sadarbību, ja mēs apņem simies īstenot viedu īstenošanu, tad mums izdosies noiet ne tikai visu šo distanci, kā jūs teicāt, prie, vicepriekšsēdētāja kungs, bet kā daudz kolēģi teica, ka ar īstenošanu mēs varam panākt daudz vairāk, labākas likumdošanas procesa ietveros, un mēs pat varam doties eh, daudz tālāk, nekā ir ierakstīts šajā dokumentā, un parlaments ir spēcīgi apņēmies tā rīkoties. Mēs dzirdējām, ka padomu sāks diskusijas par eh, īstenošanu, un mēs nodrošināsim, lai viss tiktu īstenots cieši sadarbojoties ar komisiju un parlamentu. Tās ir labas ziņas mums, mums, Eiropas parlamentam, ir būtiski, lai mēs virzītos uz priekšu labākas likumdošanas procesa ietvaros, ievērojot arī augstu kvalitāti. Tāpat ir pieņemti pasākumi uzlabot sad, savstarpējo sadarbību starp parlamentu un padomi, un mums ir jāturpina šī sadarbība likumdošanas procesa caurskatāmība, lai arī ir atzīta šajā nolīgumā, tā ir jāīsteno arī īstenošanas posmā. Un tas ir mūsu rokās, kā to citi teica. Mums ir jāīsteno šis nolīgums tādā veidā, kas palielinās šīs kopīgās nolīguma vērtību. Vēlreiz vēlos pateikties visiem iesaistītajiem, visām institūcijām, un es ceru, ka rītdien mums būs arī eh, labs rezultāts šim visam uzdevumam. Tad, kā jūs priekšsēdētā kungs teicāt, šis ir tikai sākums kopīgiem spēcīgiem pūliņiem īstenošanas procesā. Liels paldies! Paldies, eh, Himners kundze! kādā mirklī man šķita, ka jūs teicāt, ka šis ir skaistas draudzības sākums. Un mums šis teikums ir zināms no filmas Kasablanka. Ar šo mēs esam noslēguši.